Tu esi vienmēr tik konstruktīvs. Lūdzu, palīdz Timošenko kļūt konstruktīvākai. Paldies! Dank, Herr Svoboda. Als nächstes, Herr Kollege. Paldies, kolēģis Migalskis, lūdzu. Panie Priekšsēdētāji, kungs.